So as you can see, we have change of the guards. Kā redzat, ir notikusi sardas maiņa. Místo předsedkyně komise vysoké představitelky. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamā punkta. Progresu tuvo austrumu miera procesā uzklausīsim komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu. Aštens kundze, dod jums atkal vārdu. Uh, um, Priekšsēdētāji kungs, cienījami deputāti, liels paldies! Man ir liels prieks, ka man ir iespēja šodien runāt par uh, to austrumu mieru procesu, un es esmu ļoti interesēti dzirdēt, kāda ir jūsu viedokļa. Es uzskatu, ka progresa panākšana šajā procesā ir ļoti svarīga, kā mēs jau šeit parlamentā runājam. Mūsu dienvidu kaimiņa attiecību politika mainās ļoti ātri, ļoti vēsturiski notikumi ir notikuši Tunisijā, Eģiptē, un pašlaik ir satraucoša vardarbība eh, Lībijā, un tāpat ir procesi Jemenā un Bahreinā un citur. Un reizēm tādēļ tiek teikt, ka nav īstais laiks runāt par tā kā iestrigušo miera procesu, bet es uzskatu, ka tā īsti nav Šobrīd ir pat vēl svarīgāk mēģināt pielikt punktu šim konfliktam. Un tas dos ļoti lielu artavu šī reģiona mierā. Tādu vēstījumu es vedu šo reģionu janvārī un februārī, runājot ar Netaņahu kungu un ar abas kungu, lai nodrošinātu lielāku drošību abām tautām, ir jārod risinājums. Tāpat uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir būtiska loma šī procesā. Ārēji attiecību padomu ļoti skaidri pauda savu nostāju un savos decembra secinājumos. Vienīgā iespējamā īzeja ir panākt risinājumu visiem jautājumiem, lai būtu patiesas miers, ir jārod risinājums attiecībā uz Jeruzāmas statusu, kā iespējamo galvaspilsētu divām valstīm un Izraēlu un Palestīnu kā divas neatkarīgas valstis, kas dzīvo viena otrai blakus mierā un sadraudzībā. Mēs zinām, ka šis jautājums par apmetnēm ir pilnīgi skaidrs, tie ir nelikumīgi un apdraud šādu divu valstu risinājumu īstenošanu. Es piedarījos 5. februārī kvarteta sanāksmē. E- Eiropas Savienība mēģināja iedzīvināt šo kvartetu, un manuprāt, mums tas izdevās. Ar partneriem no ANO, ASV un Krievijas mēs vienojāmies par ļoti ambiciozu laika grafiku. Pagājušajā nedēļā kvarteta suņi satikās Briselā, Briselē Helga Šmits uzraudzībā un pirmo reizi Palestīnas sarunu vedēji piedalījās. Un rīt mēs satiksimies ar, Palestī, ar Izraels sarunu vedējiem. Un tagad mēs sagatavojam nākamās sanaks, kur piedalīsies Klintons kundze, es, eh, Lavrov kungs un Bankimon kungs. Lai mēs panāktu risinājumu, ir svarīgi, lai Eiropas Savienība joprojām sniegtu atbalstu Palestīnai un tās plānam valsts izveidēji un tā plāna īstenošanai gan politiski, gan finansi un tādēļ mēs esam apstiprinājuši 100 miljonu eiro no 300 miljoniem eiro, kas ir paredzēti 2011. gadam. Līdzekļu institūciju veidošanai ir palielināti, lai nostiprinātu palestīniešu spējas izveidojot savu valsti. Šis darbs ļoti svarīgs, lai izveidotu Palestīnas valsti, tāpat arī tas ir nozīmīgs, lai rastu šo divu valstu risinājumu. Kā zina cienījamie deputāti, es divreiz esmu apmeklējis gāzes joslu un esmu redzējis pati, kā tur lietas tiek risināts. Mēs atbalstām visaptarošu atbalsta pakoti, balstoties uz apmācību un izglītību. Tas ir, lai nodrošinātu lielāku preču kustību un veicinātu ekonomisko atveseļošanos. Abās šajās vizītēs es aicināju nodrošināt vairāk iespēju šie Ligoslas iedzīvotājiem, lai viņiem būtu darba vietas un iespēja nodrošināt nākotni saviem bērniem. Tāpat es aicināju un aicinu atbrīvot Gilotu Šalitu. Un Anhaugas saskaņas komitejai 13. aprīlī mēs runāsim par iespējumu donoru konferenci, kas varētu notikt jūnijā. Ar Izrēlu bija ļoti liederīga viedokļu apmaiņa 22. februārī, kur mēs runājam par to austrumu miera procesu un citiem reģionāliem jautājumiem, it īpaši, protams, par izmaiņām, kas skar šo reģionu pēdējā laikā. Tur mēs runājam par apusējām attiecībām un kā attīstīt labāku sadarbību attiecībā uz patreizējo rīcības plānu. Man arī prieks par Izraels gatavību satikties ar kvartetu un sūtņiem rītdien. Un es aicinu Izraēlu rīkoties pozitīvi, lai veicinātu un atbalstītu mūsu virzību uz tiešām sarunām. Manuprāt, tas ir abu tautu interesēs. Un es uzskatu, ka Netanjahu kungam ir ļoti būtiska loma tagad, lai iekustinātu sarunas. Cienījamie deputāti, es vēlos dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis Un, manuprāt, parlamentā mēs visi vēlamies, lai šis konflikts beidzot tiktu atrisināts un abas puses atrastu risinājumu, lai stabilitāte būtu gan Palestīnā, gan Izrēlā un būtu visā reģionā lielāka drošība un mierīgāka dzīvošana. Un es ceru, ka tas tiešām tiks īstenots drīzumā. Mm. Paldies, Eštāns kundze. Tagad uzklausīsim politisko grupu runātājus. Vispirms Sala Frankas kungs no Tautas partijas grupas. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, augstās pārstāvs kundze, komisijas vicepriekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi deputāti. Eštāns kundze, jūs pareizi teicāt, ka situācija vidusjūras. Uh, dienvidu krastā novērš uzmanību no tuvo austrumu konflikta un no miera procesa. Jau 30 gadus tiek īstenot šis miera process, un acīm redzot, esam nonākuši strupceļā. Vienlaikus tomēr ir arī jaunumi jūsu apmeklējumā Um, rezultātā tādi ir tagad saņemti. Un gribētu uzdot jautājumus. Šorīt mēs runājām par grūtībām, kādas pastāv drošības padomē, uh, lai pieņemtu papildus rezolūciju un ieviestu lidojuma aizliegumu zonu virs Lībijas. Es gribētu uzzināt, cik uh, lielā mērā jūs domājat, ka uh, miera procesu varētu stiprināt un gribētu uzzināt, uh, cik uh, lielā mērā amerikāņu veto pret uh, apmetņu uh, būvēšanu palestīniešu um, teritorijās ir vainājis šo mieru procesu. Un es gribētu arī uzzināt, kā jūs vērtējat Palestīnas pašvārbaldes lēmumu Palestīnas parlamenta un prezidenta vēlēšanas organizēt jau pēc dažiem mēnešiem. Uh, un kā jūs domājat, ko jūs domājat par Hamas dalību. Un vēl gribētu uzzināt, kā Palestīnas sarunu vadītāji, eh, ko viņi domā par Wikileaks nesenajiem publiskojumiem un eh, kā jūs vērtējat šo slepeno eh, dokumentu publicēšanu un vai tas ir vājinājis pa Palestīnas pašpārvaldu? Paldies! We have, we have blue... Nu, šķiet, ka ka Lahija kungs ir pacēlis zilo kartiņu, viņš grib uzdot jautājumu, vai tas tā ir? Vai jūs, Salfranks kungs, pieņemsiet šo jautājumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Eštons kundze, tas ir jautājums Eštons kundzei, bet jūs mani neredzējāt, un tad jūs devāt vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Uh, Es gribēju izteikties uzreiz pēc tam, kad viņa runāja. Es jums došu iespēju izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Bet lūdzu, paraugieties kādreiz arī uz šo parlamenta pusi, uz šo zāles pusi, jo ir diezgan neiespējami pievērst jūsu uzmanību. Es 5 minūtes turēju zilo kartiņu gaisā. Eh, zilā karta attiecas uz deputātiem, nevis uz eh, komisijas vai padomas pārstāvjiem. Uh, bet es jums došu iespēju izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Nākamā dekāizers kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Aštons kundze. Mēs eh, visu dienu šodien runājam par šo brīnišķīgo cerību vēju, kas eh, parādās Arābu revolūciju laikā un parāda, ka demokrātija ir visu sapnis, nav tās tā, nav kaut kādas ekskluzīvas tiesības. Uh, Tiesības dzīvot brīvi ir kaut kas tāds, kam ir jābūt universāli un vispārēji atzītām tiesībām. Tās attiecas arī uz palestīniešiem. Šobrīd, kad mēs runājam Gazā, Gazas joslā it sevišķi, ir cilvēki, kuriem nepaveras nekāda nākotnes perspektīva, nekādas iespējas pārvietoties, kustot, kustēties, reizēm pat saņemt pārtiku vai medicīnisko palīdzību. Tas nav pieņemami. Es domāju, ka šīs izjūtas mums visiem ir kopīgas. Es nesaprotu, kāda ir tā loģika, pēc kuras vadās Eiropas Savienība savā asociācijas nolīgumā? Jūs pieminējāt to. Es izlasīju asociācijas līgumu vēlreiz. Eiropas Savienība nosoda uh, starptautisko tiesību pārkāpumus. Jūs to arī atgādinājāt tagad, bet tanīpat laikā mēs bez jebkādām garantijām uh, piedāvājam lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, vīdes un uh, eh, tiesību sargājušo iestādu nozarē, tāpat arī uh, visuma izpētes uh, sadarbībā daudz un dažādus līdzekļus Izraēlas pusē. Kvarteta sa sanāksmēs jūs aicināt Izraēlas pārstāvis, bet viņi neieradās pēdējo reizi. Es zinu, Barones skundze, ka jūs personiski ļoti nopietni domājat ar, par šiem jautājumiem. Manuprāt, pozitīvie stimuli nedarbojas. Es gribu jums uzdot jautājumu, vai jūs varētu, vai, vai mums ir tiesības visu laiku tikai stimulēt ekonomiski komerciāli Izraels pusi, bet nekāda, nekādas sankcijas neuzliktām. Ja Izraela tomēr uh, acīm redzam pārkāp cilvēktiesības un pārkāp starptautiskās saistības. Es domāju, ka mēs to vairs nevaram darīt. Es domāju, ka tā ir politiska kļūda. Ārābu revolūcija mums liek to pārdomāt un pārvērtēt. Paldies! Tā bija Veronika de Kaisera, kas pārstāvēja sociālistu un demokrātu grupu. Tagad izteiksies Nīcis Utenbroks kundze, kas pārstāv ALDE grupu. Mr. President, Madam High Representative. Priekšsēdētāja kungs, augstās pārstāvs kundze. Savas grupas vārdā gribētu sākumā pateikt, ka mēs tiešām piekrītam jūsu ievadrunā teiktajam un mērķiem, kurus jūs uzstādījāt, uh, cenšoties uh, atkal atjaunot eh, šo te iestrēgušo mieru procesu. Un es tiešām arī piekrītu, ka tas ir strupceļā un vajadzētu kaut kā panākt atkal sakustēšanos, lai redzētu progresu. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentam bija gods uzklausīt Izraels eh, ārlietu ministra vietnieku, kurš ieradās šeit. Uh, Uh, aizstāvēt savu lietu, ja tā var teikt, un viņš mūs no vienas puses aicināja nepievērst uzmanību tikai tam, kas notiek okupētajās Palestīnas teritorijās, bet drīzāk pārorientēt mūsu uh, skatiens uz to, ko mēs, uh, Eiropas Savienība un Izraela varētu kopīgi panākt. Tas būtu vienkāršāk izdarāms, ja būtu tādas nopietnas pamatots norādes uz to, ka Izraela patiešām ir gatava atjaunot, atdzīvināt uh, miera procesu. Man neveņus rodas sajūta, ka Izraela uzskata, ka sacēlšanās virknē arābu valstu dod tai iespēju uh, Uh, vairāk uh, elpot un manevrēt, un uh, Dekaizers kundze arī to minēja, bet tā varētu būt politiska kļūda. Izrēlai tieši pretēji vajadzētu izmantot to, kas šobrīd notiek, lai pātrinātu procesu un censtos noslēgt mieru līgumu pēc iespējas drīzāk. Paldies! Tagad Aukenas kundze zaļo vārdā lūdzu divas minūtes. Ja, tak, Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties arī Eštons kundzei par viņas teikto. Es nedaudz biju vīlusies, bet Eštons kundzei tomēr ir taisnība. Patiesām mēs eh, tagad piedzīvojam vēsturisku situāciju, bet tiešām tagad ir jārūpējas par Izraelu un Palestīnu, bet kāpēc nekas netika teikts par Palestīnas atzīšanu? Mēs zinām, ka laiks rit uz priekšu, septembris tuvojas un uh, mēs gribētu beidzot no Eiropas Savienības augstās pārstāvis dzirdēt arī to, ka pie tā tiek strādāts. Daudzi uh, no mums lepojās, tad, kad uh, nesen tika pieņemta uh, vienot pozīcija Eiropas uh, Savienībai ANO drošības padomē. Tas arī kaut ko panāca, tur tika paustas daudzas skaistas idejas. Uh, bet eh, tad, kad mēs runājam par eh, tādām piezemētākām lietām, par realitāti, tad eh, situācija ir daudz drūmāka. Tad šī vienotība vairs nepastāv. Un te Kaisers kundze arī to uzsvēra Eiropas Savienībai. Ir uh, uh, tagad uh, augstāk līmeņa kontakti ar Izrēlu, tas tā netika nosaukts, lai nerastos nekādas problēmas, bet tas tā ir, un uh, gāzes blokāda tik un tā nav atcelta. Eštons kundze tagad uh, nerunā par uh, visām uh, robežas pārējais vietām, kāpēc tiek runāts tikai par vienu, un uh, mēs visu laiku tikai maksājam un maksājam, un tas turpinās. Uh, bet eh, ja palestīniešiem nav iespēja, patiesi iespēja veidot savu valsti, tad visa šī nauda ir izsviesta vējā. Šajā vēsturiskajā situācijā ir uz spēles likta arī Eiropas Savienības uh, uzticamība. Šie skaistie vārdi, ja tie paliks tikai vārdi, tad uh, mēs pievilsim daudz cerības. Arī attiecībā pret Ziemeļāfrikas valstīm uh, Tad, kad ir uh, runa par svarīgiem jautājumiem, mēs bieži vien rīkojamies tikai ar naudu, bet nav politiska argumenta. Paldies tagad Stevensona kunga, konse, uh, kungs uh, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdā kungs, barones Aštona. Man ir lielas bažas par eh, progresu Irākā, kā, kā situācija attīstās tur. Pavisam nesen bija atcelšanās, kurā piedalījās jaunieši. Viņi nevar atrast darbu, viņi redz, ka ekonomika ir drausmīgā stāvoklī, drošības nav nekādas, cilvēki tiek nogalināti, jo ir dažādu sektu eh, sadursmes. 29 cilvēki gāja bojā, kad policijas spēki apspied šos atcelšanos, daudz, daudz tika arī ievainot. Fajads Alāvī no uh, vinēja vēlēšanās, un šķiet, ka viņš uh, izies, nu, viņš tomēr pamatīs valdību tādēļ, ka premjerministrs nav piepildījis daudz no tiem solījumiem, ko viņš solīja koalīcijas partneriem. Ja tas notiks, tad mēs atgriezīsimies atkal nulles punktā. Būs valdība, kas pārstāvēs tikai vienu sektoru Hakins un uh, arī citi tiks vadīti no Teherānas puses. Partija, kas eh, saņēma balsu vairākumu vēlēšanās, vairs nebūs valdībā. Tas nav pieļaujams un tas apdraud tuvējo austrumu attīstības procesu. Paldies, Trianti Filides kungs, kas pārstāvēs goe politisko grupu pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! paturpināšu dažu iepriekšējo runātāju teikto. Es gribētu runāt par Eiropas Savienības pozīciju attiecībā uz notikumiem mūsu kaimiņu valstīs, Arābu valstīs. Mēs jaucam stagnāciju ar stabilitāti. Tas ir nepareizi. Mēs mm, mm, mēģinam it kā ignorēt cilvēku vēlmes un prasības pēc brīvības un sociālā taisnīguma šajā reģionā. Eiropas Savienība būtu varējusi rīkoties daudz pareizāk tā to parādīja savulaik Palestīnas jautājumā, vismaz attiecībā pret Palestīnas valsts izveidas jautājumiem. Eiropas Savienība šoreiz nav uztvērusi nekādus politiskos signālus. Pēdējos divus, trīs gadus Eiropas Savienība ir palīdzējusi Abasa un Fajada valdībām veidot dažādas valdības institūcijas. Šī gada septembrī prezidents Fajada kungs uh, varēs aicināt Jemenu atzīt Palestīnas neatkarīgās valsts pastāvēšanu. Es ceru, ka tajā brīdī, kad tas notiks, Eiropas Savienība teiks, ka tas ir iespējams un atzīs Palestīnas valsti. Eiropas Savienība līdzīgi, līdzīgu situāciju varētu izvēlēties arī pret Arābu valstīm. Es gribētu aicināt Eiropas Savienību uzņemties šo te aktīvo lomu palīdzēt noslēgt līgumus ar tautām tajās valstīs, kur viņi vēlas panākt pārmaiņas. Mēs varam sniegt viņiem ekonomisko palīdzību un citu veidu palīdzību. Varam runāt par ekspertu apmaiņu par dažādām sociāla-ekonomiskām programmām, ko mēs atbalstītu. Tādējādi Eiropas Savienība e, ies pretim tiem mērķiem, kas ir izvirzīti kaimiņa attiecību politikā. Paldies! Nākamais runātājs Beldera kungs Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Augstās pārstāvs kundze, es vēlētos atgriezties pie diviem jautājumiem, ko pieminējāt ievadrunā. Es atbalstu jūs teikto par tiešajām sarunām. Pagājušo nedēļu man bija tā privilēģija, tas gods un prieks iesaistīties garās sarunās ar Izraels valdības pārstāvjiem un Izraels parlamenta kneseta deputātiem. Protams, ka uh, sarunu partneri cits citam uzticas, bez tā sarunas nav iespējams. Izraels pārstāvji runā par tiešajām sarunām ar Palestīnas pašpārvaldes organizāciju. Es gribētu būt drošs par to, ka šīs tiešās sarunas tiešām notiks. Uh, tas ir ļoti svarīgi miera procesam. Ja mēs vēlamies mieru, tad konfliktējušām pusēm ir jāsēž pie viena galda un jārunā par to. Ja mēs šeit runājam par atbildīgu valdību, tad ir pienācis īstais laiks eh, paļauties uz tādu. Otrkārt, jūs, Aštons kundze, savā runā runājāt par Giladu Čalī, kas jau tagad piecus gadus ir bijis apcietinājumā, atradies cietumā. Pagājušajā nedēļā es runāju ar viņu tēvu. Galita Čalī tēvs nezināju, vai Eiropas parlaments joprojām uztur spiedienu uz varas iestādēm. Es domāju, ka mums vajadzētu šo jautājumu izcelt kā prioritāru. Paldies, nākamais runātājs manā sarakstā ir Vanders Topkungs. Tā kā es viņu zālē neredzu, tad aicināšu tūdaļ pat Potrinkungu izteikties. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, augstās pārstāvs kundze, dārgie kolēģi, Arābu pasaule šobrīd stipri mainās. Cilvēki cīnās par savu cieņu, viņi vēlas brīvībā, demokrātijā dzīvot, tāpat kā mēs. Tas ir mūsu politiskais un morālais pienākums cilvēkiem palīdzēt arā pasaulē, sniegt viņiem atbalstu. Pagājušajā nedēļas nokalē biju Kairā un Tahīra laukumā eh, runāju ar daudziem jauniešiem. Uh, Viņi ļoti atklāti un drosmīgi un optimistiski uh, rīkojas, un tas man ļoti dziļi iespaidā atstāja uz mani. Ēģipte un citas arābu valstis tagad uh, redz iespēju demokrātiskai attīstībai. Tā ir arī iespēja Izrēlai, lai tā blakus Libānai nebūtu vienīgā uh, demokrātija. Uh, arā pasaulē. Pārmaiņas arā pasaulē ir jāizmanto kā jauna iespēja starp Izrēlu un Palestīnu. Uh, un ir jāpārtrauc jebkuri pasākumi, kas to var apdraudēt. Izraels uh, apmetņu būvēšana ir provokācija uh, palestīniešiem un raķetes, uh, kuras raida palestīnieši savukārt ir provokācija pretējā virzienā. Miers starp šīm valstīm ir iespējams. Divu valstu risinājums, divas valstis, kas dzīvo kā labi kaimiņi līdzās, tas ir iespējams. Tagad nav laiks sīkumiem un vilcināšanās. Uh, pasākumiem. Tagad ir uh, laiks pienācis būt drosmīgiem un rīkoties valstiski. Ir pienācis laiks panākt mieru tuvajos austrumos un pienācis laiks demokrātijai Arābu valstīs. Paldies, un tagad ir vārds dot vārdu Svabodas kungam. Lūdzu, Svabodas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Būsim godīgi. Uh, šis te uh, kara darbība uh, Uh, un uh, par mieru nevaram runāt tuvajos austrumos, tas nozīmē, ka šis te neuzbrukšanas pakts uh, ir tā kā noslēgts un arī Izraela uz to ir balstījusies. Mēs redzam, ka šādas, nu, šādi balsti var būt ļoti nedroši un tas, tagad šie balsti ir sagruvuši. Neiejaukšanās tomēr nav pietiekama. Mums, kā Poterinkungs teica, ir jāizmanto šī iespēja ar demokrātijas īstenošanu nodrošināt tādu ilgstošu mieru, mieru, kas balstās nevis uz diktatoru pleciem, bet uz tautas uh, gribu uh, panākt mieru. Un tāpēc šī te apmetņu būvēšana ir ne tikai dācis acī, bet arī tiešām iemesls, kāpēc nevaram panākt progresu. Jā, tiek teikts, ka Mēs neatņemsim šo jauno teritoriju no palestīniešiem, tas ir eh, tāda matu skaldīšana, jo ir jāpārtrauc apmešu būvēšana, un man eh, tiešām ir ļoti skumji eh, konstatēt, ka amerikāņi šeit ir ieviesuši metodas, veto, tas nozīmē, ka viņi nav ieinteresēti miera procesā. Uh, Tik uzdots jautājums par vēlēšanām. Es ceru, ka mēs vēlēšanas un vēlēšana rezultātus atzīsim. Tas ir jāatzīst kā demokrātisks solis. Tas nenozīmē, ka mums ir jāatzīst jebkura politika, kas izriet no vēlēšanām, bet neatkārtosim šo kļūdu um, mums lemt, kurš tad ir labais un kurš ir sliktais vēlēšana uzvarētājs, vai mums tie ir pieņemami vai nē. Uh, Un es domāju, ka mēs par to visi varam būt viensprātis. Es ceru, ka jūs uh, pastiprināsiet savus centienus, lai šā līdkungs var atgriezties. Šī problēma ir jāatrisina, un tāpat kā apmetņu būvēšana ir šķērslis nopietnām sarunām, tad arī čalīda turēšana apcietinājumā arī ir uh, šķēršļus. Es ceru, ka abas šīs problēmas varēs atrisināt, lai varētu eh, sākt nopietnas konstruktīvas mieru sarunas tuvējos austrumos. Paldies, Svabots kungs, tagad Lāmsdorfa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kontrasts ir skaidri redzams. Revolūcija, pārmaiņas arā pasaulē, tas mūs fascinē, mēs cenšamies palīdzēt diskutējām par eh, Lībiju šodien un Eģiptu un Tunisiju agrāk, un vienlaikus ir strupceļs miera procesā. Es domāju, ņemot to visu vērā, ir skaidri jāsaka, uh, Eštons kundze, ka tas ir lielisks panākums, ka jūs panācāt kvarteta tikšanos. Tagad uh, šajā nedrošības fāzē, šajā reģionā un Izrēlā panākt pozitīvu kustību, tas ir tiešām liels sasniegums. Es to atzīstu, jums bieži vien ir jāuzklaus kritika no parlamenta, tāpēc es domāju, ka ir jāsaka arī labi vārdi. Kas attiec uz uh, saturu, gribu skaidri teikt, es nedomāju, ka Izrēla ir skeptiska pret arābu valstu demokrātiju, bet šīs pārmaiņas vēl nav beigušās, un tad, kad tiešām būs demokrātijas, piekrītu Poteringu un Svobods kungam, ka tad tā būs tiešām liela e, iespēja šo mieru procesu atrisināt. Ir jāpārtauc būvēt apmetnes, tas ir skaidrs, par to ir viensprāts viss parlaments, un nedrīkst arī pieļaut šo procesu tā, ka tā tik smagi aizstāv. Mēs redzam arī protestus pret Hamas režīmu Gazas joslā. Situācija palestīniešu teritorijās nav vienkārši, arī šeit ir jāīsteno demokratizācija. Rietumkrastā mums šobrīd ir konservatīvs tāds mērens partners, bet uh, uh, Gazas joslā tāds nav. Paldies! Kīls Nielsens, kundze, nākamā runātāja lūdzu. Merci, monsieur. Le... Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā augstās pārstāvs kundze. Es redzu tādu dīvainu tendenci Eiropas Savienībā. Uh, mēs it kā kritizējam Izraels ne, cilvēktiesību pārkāpums, bet tāpat laikā dalību valstis un komisija stiprina politiskās ekonomiskās attiecības ar Izraelu. 22. februārī, piemēram, tika parakstīts e, asociācijas nolīgums ar Izraelu. Mēs tajā solām stiprināt sadarbību dažādos jautājumos. Tie ir tehniska vienošanās gan konkurences jomā, gan uh, publis, iekšējā tirgus pieeja piekļuvē, zinātnē, aģentūrās, aģentūra sadarbībā un tā tālāk un tā tālāk. 31. janvārī komisija atļāva personisku datu nodošanu no Eiropas Savienības Izrēlai. Tā ir valsts, par kur, kur mēs turam aizdomās, ka tā Eiropas pilsoņu pases ir izmantojusi, lai Dubojā pagājušo gadu nogalinātu cilvēks bez tiesas. Vairāk kā 800 dažādu projektu ir bijuši mums ar Izrēlu. Universitāšu finanšu sadarbību un tā tālāk. 500 tūkst, miljonu eiro līdz 2013. gadam uh, Izraels saņems. Uh, šo te fonu, fondu saņēmēju vidu ir arī militārās rūpnīcas, kas ražo, piemēram, bezpilotu lidmašīnas, kas aplido gāzes um, eh, joslu. Uh, Nataņahu kungs Gazai un Cisjordānijai neparedz īpaši spoži nākotne. Aštons kundze, vai jūs varētu mums paskaidrot šo situāciju? Simtiem Gāzas cilvēku šobrīd protestē par to, ka tiek slēgts robežu pārkāpšanas punkts, ro robežu krustošanas punkts. Tie ir smago automobīļu šoferi, kas protestē pret to. Kas tiek darīts, ko dara Netaņahu kungs? Aštons kundze, es domāju, ka ir nepieciešams mums cerību pilns signāls visām tām sievietēm Palestīnā, kas vakar devās ielās un kas ļoti daudz ko sagaida no Eiropas Savienības. Paldies! Paldies, Lehairaka kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, augstā pārstāva. Arābu revolūcija eh, noteikti ietekmē arī palestā, palestīnieši. Viņiem ir savas cerības, taču ir, ir liela atšķirība. Palestīnieši necīnās pret savas valsts vadītājiem. Viņi cīnās pret ārējo spēku, pret varu, kas viņus kolonizē, iesloga cietumos, nozog viņu mājas un zemi, kas apbūvē viņu teritoriju ar lielu uh, žogu un kas viņus tur kā tādus gūstekņus cēloņus. Augstās pārstāvs kundze, es klausījos jūsu skaidrojumu, bet Eiropas Savienībai tomēr jārīkojas stingrāk, aktīvāk, arābu tautas mūs vēro. Tuvējos austrumos viss mainās, visam ir jāmainās arī Izraēlas mm, domās, arī viņiem ir jāievēro vispārējās cilvēktiesības, un mums ir jāizmanto visi līdzekļi, lai piespies viņus to darīt, ieskaitot arī asociācijas līguma atsaukšanu. Es jums piekrītu tajā, ko jūs teicāt par Galīdu Čalīdu, bet ko jūs darat, lai viņu atbrīvotu? Izraels cietumos ir ļoti daudz ieslodzīto bez nekādiem iemesliem. Uh, augstās pārstāvs kundze, mums ir nepieciešams spēcīgs politisks signāls, solis, ko mēs dodam. Mums ir jāsaka, ka mēs bez uh, jebkādām ierunām uh, atzīstam Palestīnas valsts pastāvēšanu 67. gada robežās un Jeruzal Austrum Jeruzalē. Sommerlem ir galvaspilsēta. Pravērs kungs, jūs esat nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība ir galvenais līdzekļu sniedzējs Palestīnas pašpārvaldei sniedzot apmēram miljārds eiro gadā. Šis milzīgais finanšu atbalsts nodrošina mums arī iespēju aicināt pašpārvaldi atgriezties pie sarunu galda. šī problēma par mierīgu līdzās pastāvēšanu ar Izraēlu nevar tikt atrisināta vienpusēji at, atpazīstot Palestīnas valsti, kas vēl arī šo iz, neatkarību nav paziņojusi. Mums ir jāpanāk, lai pašpārvalde atgriežas pie sarunu galda un atrisina jautājumus, piemēram, par Jeruzāmas statusu, par uh, robežām un bēgļu jautājumu. Pat daļais nolīgums ļautu mērnējām pusēm abās pusēs panākt progresu. Paldies, Provera kungs, Toca kundzei, vienu minūti. Paldies, priekšēdētāji, paldies, augstā pārstāvja tas, ka viss mainās tuvajos austrumās, nozīmē, ka ir virzība uz demokrātiju, un neviens īsts demokrāts nevar noliekt, ka Ēģiptes, Tūnisijas un arī tagad Lībijas iedzīvotāji nebūtu pelnījuši brīvību un demokrātiju var pilnībā piekrist Aštons kundzei, ka šie notikumi nevis mazina uzmanību, bet gluži otrāk liek mums vairāk un vairāk koncentrēties uz miera procesu. Apmeklējot šīs teritorijas, es redzu, ka cilvēki kļūst ar vien nervozāki, un politiskais vakums tiek aizpildīts ar Hezbollah un Hamas pārstāvjiem. Un šajā situācijā mums jāskatās, kā mēs vislabāk varam virzīt miera procesu un nodrošināt stabilizāti reģionā. Saprotot, ka Izraēla nepieciešama drošība un līgumi ar apkārt valstīm ir stūrakmeņi, un jāatzīst arī, ka kaimiņattiecību politika ir izgāzusies. Mēs tērējam pusotru miljārdu eiro šai politikā katru gadu, un mums jānovērtē, vai tas tiešām ir sniedz kādu taustāmu labumu. Runājot par Ēģiptu, kur desmitiem tūkstošu cilvēki tiek pievienoti darba tirgumu bez īpašām cerībām, varbūt mums ir jāapzinās, ka arī nākotnē iespējams revolūcijas un tam aizmetņi jau ir izveidojušies. Paldies tagad Milānu Monkungam pusotru minūti. Paldies priekšsādātāji. 11. gada septembrī mēs vēlētos, lai tiktu panākts risinājums Palestīnas un Izraels konfliktam, un mēs ceram, ka abas valstis varēs mierīgi līdzās pastāvēt. Bet ir palikuši tikai pāris mēneši, un sarunām jāvirzās uz priekšu, bet tās kavē apmetņu veidošana. Un tas, ka tiek zaudēts laiks, nāk par labu Izraēlē, bet nevienam citam, un ar laiku būs arvien grūtāk atrast tādus samērīgus vadoņus arī palestīniešu pusē ja šīs apmetnes tiks turpināts celt, tad būs arvien grūtāk radīt patiešām dzīvot spējīgu Palestīnas. Aštons kundze, es piekrītu, ka mēs neliekam, nedrīkstam likt šķēršļus šim procesam, mēs nedrīkstam uh, kavēties politisku apsvērumu dēļ, mums ir jāpanāk demokrātiski režīmi, cilvēkiem ir patiesas cerības, kuras mums ir jāņem vērā, un Izraels opozīcija, mūsuprāt, tam nenāk par labu. un ir skaidrs, ka Izraela tiek arvien vairāk izolēta. Un ir svarīgi atrast risinājumu pēc iespējas ātrāk. Es ceru, ka Eiropas Savienība var palīdzēt tajā, virzot miera procesu uz priekšu kopā ar ASV un pārējām kvarteta valstīm. Es ceru, ka jūsu līmenī, Eštons kundze, jūs varēsiet to izdarīt saskaņā ar Minhenes deklarāciju. Paldies! Paldies! Terosa kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Patreizējā situācija ir gan riskanta, gan ļoti cerīga. Manuprāt, demokrātiska kustība izveidošanās Izraels kaimiņos ir iemesls priecāties. Mums nedrīkstam to uzskatīt par draudu. Es vadīju parlamentu delegāciju uz Gazu un Rietumkrastu pagājuši septembrī, un visšaušalīgākais tāds bija par nelielu puiku, kurš katru dienu ņēma uz skolu savas rotaļlietas, jo viņš nevarēja būt drošs, ka mājās būs kāds, kas viņu sagaidīs, un mājas vispār būs. Šāds bērns vēlās mieru. Katrs, ko mēs satikām gan Rietumkrastā, gan Gazā, vēlējās, lai būtu robeža starp Izrēlu un Palestīnas balstoties uz 67. gada zaļās līnijas, un tāpat viņi vēlēs, lai tiktu pārtraukts celt apmetnes un nav saprotams, kādēļ Netanjahu kungs ir uh, atteicies, turpi, uh, atteicies apturēt apmetņu celšanu un ir laiks uzsākt nopietnas pārunas par to, lai apmetņu celšana tiktu apturēta, un es lūdzu Ašons kundzi nodot šo lūgumu Izraels iestādēm, lai tās pārtrauc apmetņu celšanu un atsāk sarunas. Mums jāatbalsta abas kunga un Fajad kunga centieni miera ceļā izveidot Palestīnas valsti. Mēs nezinām, kādas būs sekas, ja mēs to ātrumā nedarīsim. Paldies! Paldies! Teivis kungam vārds. Izrēlai Eiropas Savienībā nav lielāka drauga par Vāciju, un tāda ir pārsteigums redzēt, ka Merkels kundze ir kliegus uz Nehaņahu kungu, sakot, ka viņš neko nav darījis, lai veicinātu mieru, un lai viņš dod kaut ko, ar ko strādāt. Un tā ir taisnība. Izraēla tikai vēlas iegūt laiku, tā patīk runāt par runām, jo tas dod daudz laika mainīt faktus un padarīt arvien grūtāk panākt divu valstu risinājumu. Augstā pārstāvja jums ir iespēja panākt izmaiņas. Lūk, Eiropas Savienības paziņojums pastrācijas nolīgums seši lapuses, kurās tiek nosodīti cilvēktiesību pārkāpumi un neklikumības, kuras ir veikusi Izrēla. Un kopsilkumā rakstīts, mēs vēlamies ciešāku sadarbību ar Izrēlu. Ko tad tas īsti nozīmē? Vai tas pārsteidz, ka palestīnieši Eiropas Savienību uzskatu par tādu kā dubultu standartu savienību? Jūs sakat, ka jums ir patīkams dialogs, bet Izraēla mūs uzskata par vājiem, pārāk vājiem, lai kaut ko darītu. Un kamēr jūs neizmantosiet savus pilnvarus, kamēr jūs neteiksiet visu Izraēlai tieši acīs, nekas nemainīsies. Paldies! Thank you, Mr. Davies. Our next speaker is Mr. Paldies, Davies. Kembel Benermanu kungam vienu minūtu. Priekšsēdētāji kungs, kamēr lībieši tiek bombardēti un terorizēti no Gaddafi puses, mēs finansējam tādus projektus, kā Lībija finansē tādus likuma projektus, kā cilvēktiesību ievērošanas pavairošana, bet Aštons kundze pieprasa vēl papildus 3 miljārdiem, kurus saņems ārējās rīcības dienests papildus līdzekļus. Tas ir pārāk liels ārlietu dienests, Nu, kas iztērē 40, Brit, Lielbritānija, kas tērē 45 miljonus katru dienu, varētu tos labāk ieguldīt savā aizsardzībā. Tad mums varētu būt aviobāzes kuģi, ko varētu izvietot pie krīzes zonām. Es aicinu Kameronu kungu atjaunot flotē aviobāzes kuģi un vairākus reaktīvos iznīcinātājus. Un Tečers kundze viegli Falklandu krīzes laikā atjaunoja Invincible kuģi uh, flotē, un mēs varētu darīt ko līdzīgu arī tagad. Paldies Freda kungam, pusotra minūte. Paldies, priekšstādātā kungs. Pirmkārt, gribētu runāt par skeptiķiem un pesimistiem, kas saka, ka pēc sacelšanās vidusjūras reģionā miera process tuvējos austrumos kļūs par tādu kā papildus upuri šai te vardarbībai ka miera process tikšot pavisam sagrauts. Pagaidām tas tikai stagnē. Es nedomāju, ka mums jābūt tik pesimistiski noskaņotiem. Pēdējā laika notikuma rāda, ka mums ir nepieciešams turpināt šo miera procesu. Eiropai ir jābūt līderim tajā. Uh, Tikai tā tiks nodrošināts tas, ka 2011. gada septembra termiņš tiek ievērots. Tādēļ es gribētu sveikt augsto pārstāvi. Paldies viņai par viņas ieguldījumu un par viņas centieniem labot situāciju pēdējo mēnešu laikā, lai rastu risinājumu ar šīm divām valstīm un lai būtu Izraels un Arābu valstu samierināšanās. Lai tas notiktu, ir nepieciešams viņus vest pie sarunu galda Izraels un Palestīnas sarunvedēji ir jāpārliecina vispirms katrs atsevišķi, tie būs pirmie soļi, bet tālāk ir nepieciešams turpināt. Notikuma Arābu valstī varētu veicināt šo te miera procesu, taču mums jābūt piesardzīgiem. Pārmaiņas nedrīkstētu nozīmēt, ka iepriekšējie līgumi ar Izraelu tiek pārkāpti. Lies paldies, nākamais runātājs Sasolīkungs. Paldies, priekšsādātāja kungs! godātie kolēģi. Vidusjūras reģions atkal ir pasaules politiskā teātra priekšplānā. Eiropa ir izrādījusies vāja, mēs nevarējām investēt kaimiņa attiecības politikā, mēs tuvējos austrumos neko nepanācām, mēs neveidojām brīvās tirdzniecības līgumu, mums nav kopīgas nostājas imigrācijas jautājumos. Uh, Miera process ir tikpat kā apstājies. Godātā augstā pārstāve Eiropai ir jāpalīdz Izrēlai un palestīniešiem atsākt sarunas, pamatojoties uz tiem priekšlikumiem, ko padomu un parlaments savulaik apstiprināja. Patreiz notiekošais varētu veicināt Izraels izpratni par to, ka ir nepieciešams šo procesu turpināt. Miers, drošība, ir vajadzīga Izrēlai. Mums jāpalīdz Izrēlai mazināt spiedienus uz okupētajām teritorijām, jāpārtrauc apmešņu veidošanu, ja mēs vēlamies, lai sarunas atkal turpinātos. Neviens nav pasargāts no pārmaiņu vēja, kas pūš šajā pasaules daļā. Ja mēs atliksim un atliksim konfliktu risināšanas iespējas, tad mēs tikpat labi varam arī nosvītrot cerības, ka Izraela un Palestīna varētu rast jau kādu kompromisu nākotnē. Tad mēs varētu apdraudēt arī visu vidusjūras reģionu un tā nākotni. Lies paldies, nākamā runātā Desarnes kundze. Pasaule mainās, tuvējos austrumos demokratizācijas procesi, Magrebā, Mašrekā, Ēģiptē, visur ir šie vēsturiski notikumi. Izraela to visu vēro, Palestīna arī to vēro, viņiem tas ir jāuztver kā iespēja, nevis kā risks. Es uzskatu, ka šis demokrātiskais vulkāna izvirdums varētu būt iespēja Izraelai un Palestīnai, ko vajadzētu izmantot. Šobrīd izraelieši un palestīnieši ir realitātes priekšā. Pasaule ap viņiem mainās, pārveidojas, kustās. Arī viņiem tā ir iespēja mainīties. Tādēļ Eiropai ir jāveicina šis dialogs, jāuzsāk patiesas sarunas, jāuzsāk patiesas miera process, kas novest pie ilgtspējīga risinājuma divu valstu mierīgas līdzās pastāvēšanas. Šis ir ļoti būtisks brīdis, bet šajā brīdī būtu neiespējami un nesaprotami, ja Eiropas Savienībai vairs nebūtu speciālā sūtņa tuvējos austrumos. Augstā pārstāve, es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu, par īpašo sūtni. Paldies! Liseka kungs nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā augstā pārstāve. Es kā Eiropas parlamenta deputāts jau pēdējo mēnešu laikā esmu apmeklējis vairākas reģionu valstis tuvējos austrumos. Biju Sīrijā, Mm, tikos ar Palestīnas un Izraēlas pārstāvjiem, reģiona līderi man teica kādu lietu. Lūdzu, pasakiet Eiropas valstu vadītājiem, ka viņiem ir vairāk jāiesaistās šajos procesos. Ja e, mums paveiksies, tad tā būs politiskā veiksme, un tad mēs būsim pelnījuši Nobeļa prēmiju. Es šos te vārdus gribu nodot jums, augstā pārstāve Nopietni runājot, visi ar mani runāja gandrīz vai vienādi. Visi šie te augstā līmeņa pārstāvi, ar kuriem es tikos, visi uzskata, ka Eiropas Savienībai vairāk ir jāpiedalās šajos procesos. Uh, ASV to jau dara. Mums, ir, mums nepietiek ar to, ka mūsu partneri tādi kā ASV nodarbojas ar to. E, mūsu atti, attiecības ar ASV un Izraēlu ļoti strateģisks. Otrakārt, augstā pārstāvs kundze, mums ir jāizmanto visas iespējas. Eiropas Savienības iekšienē. Nu, piemēram, vēl tikai pagājušo nedēļu notika bezprecedenta tikšanās. Polijas valdība tikās ar Izraels valdības pārstāvjiem. Tās bija starpvaldību konsultācijas. Mūsu premjerministrs Tusks un Cikorska kungs, kas arī ir nozara ministrs, izmantoja šo iespēju tikties ar Izraels kolēģiem. Lielas paldies, Pasku kungs, nākamais runātājs. Tuvējo austrumu jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, bet pēdējā laikā tas vēl vairāk sarežģījies. Mm, protams, kā visdrošāk visiem būtu sēdēt un nogaidīt. No palestīniešu puses jautājums ir, kur tad, uz kuru pusi sasvērsies līdzsvars, vai Hamas uh, rietumu krastā kļūs par spēcīgākiem, vai Hamas uh, Gazā. Bez tām ir arī Jordānija, viena no reģionu valstīm, kas varētu pilnībā izjūgt visu mieru procesu. Izrēlā, acīm redzot, ir divas e, domātāju grupas. Viena Vieni uzskata, ka ir nepieciešama kardināli jauna priekšlikumi, otri uzskata, ka ir nepieciešams darboties tikai vienā virzienā. Es domāju, ka mums nepieciešama vīzija, lai palīdzētu šajās krustcelēs atrast pareizo ceļu, un tad mēs varētu izkļūt no strupceļa. Tas liekas iluzori šobrīd, bet tas tomēr ir iespējami. Paldies! Tagad došu vārdu Gianaku kundzei pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs! Es piekrītu komentāriem, ko izteica Aštons kundze. Tik tiešām pienācis īstais laiks uh, dot savu būtisko ieguldījumu un panākt to, lai tuvējo austrumu mieru sarunas atsāktos. Mēs neesam aklīgi, viens no mums redz, kas notiek Ziemeļāfrikā. Otrakārt, Izraels un Palestīnas uh, attiecības un situācija vienmēr ir izmantota kā alibi teroristiem, spriedzes radīšanai visur, kur pasaulē. Tā šī neatrisinātā problēma rada uh, citas problēmas ar musulmaņu kopienām. Augstās pārstāvs kundze, jums ir jārīkojas. Tas, kā jūs rīkosieties, būs pārbaudījums Eiropai. Mēs redzēsim, vai Eiropa var iedarbīgi iejaukties, vai tā var e, nospēlēt tādu pašlomu vismaz kā ASV. Vai nu mēs sniedzam ekonomisko palīdzību, vai izsekojam tam, kā šī palīdzība tiek izmantot, kā tā tika izmantot pagātnē. Ne? Bez tam ir milzīgs jautājums pār demokrātisku valsts iestāžu veidošanu un sabiedrības veidošanu. Visa, viss šis process ir ārkārtīgi sarežģīts. Ja demokrātisko institūciju nebūs, tas būs vēl sarežģītāks darbs ar sarunvedēju grupu, kas eh, veidos patiesu demokrātisku sistēmu, būtu ārkārtīgi noderīgs augstās pārstāvs kundze. Es uzskatu, ka šie uh, mm, pasākumi varētu būt efektīvi, pamatojoties uz to, ko jūs teicāt ievadrunā. Lielas paldies! Nākamā runātāja Kolārskas Bobīnskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā augstā pārstāve, kolēģi! runājot ar tuvēju austrumu politiķiem, bieži esmu dzirdējusi, ka viņi saka, Eiropas Savienība ir maksātājs un nevis spēlētājs šajā spēlē. Tāpat arī tiek teikt, ka Eiropas Savienībai ir e, jābūt aktīvākai visās jomās. Eiropas Savienība vienīga, ir vienīgais kvarteta dalībnieks, kurš vieš e, cieņu un uzticību. Uh, Krievijai šī cieņa nav nepārprotama, tāpat arī ASV. Tiek teikts, Eiropas Savienībai nav vienas politikas šajā jautājumā, jo dalību valstīm ir atšķirīgas pieejas attiecībā uz konfliktu pusēm. Šobrīd mums ir neredzēta izdevība. Mēs varam izmantot ārējās darbības dienestu situācijas noregulējumam varam izveidot vienotu politiku šim konfliktam. Komisija nāk uz klajā ar jaunu dokumentu par atbalstu vidusjūras reģionu valstīm. Tas ir partner, tās ir partnerattiecības labklājībai. Es vēlētos, lai mēs pārskatītu mūsu politiku attiecībā pret tuvējiem austrumiem. Uh, Eiropas politiku, un mums ir jāizdara secinājumi par līdzšinējiem veikumiem un jāveido jauna šī politika. Eiropas Savienība ir atbalstījusi Polijā un desmit citās jaunajās dalību valstīs iestāžu veidošanu, tā atbalstīja pilsonisko saviedrību tuvējos austrumos. Visa šī pieredze mums ir jāizmanto, lai izveidotu jaunu politiku. Paldies, Muskardīnī kundze, nākamā runātāja. Augstās pārstāvs kundze, godātais priekšsēdētāji, miers ir tā ir procesa auglis un vainagojums tad, ja visas puses ir devušas savu ieguldījumu. Ja kāda no pusēm to nav darījusi, tad mums tas arī ir jāpasaka tā. Ir nepieciešams, lai visas reģionu valstis sniegtu minimālās garantijas, eh, ka viņu attieksme pret kaimiņiem būs cieņas pilna mūsu ārpolitika nedrīkst būt tāda, kas ir vērsta uz kādām atsevišķām ciltīm. Ar tirdzniecības eh, nolīgumiem mēs varam palīdzēt panākt risinājumu. Eiropas Savienība nevar turpināt finansēt projektus tad, ja rezultāti šiem projektiem pilnīgi nesaskan ar finansējumu sākotnējo mērķi, un ja šie projekti nebagātina mieru vai demokrātisko procesu. Mēs nevaram pamest Izraēlu, un tāpat laikā Palestīnas tautai ir tiesības iegūt savu valsti. Mums ir nepieciešami savi novērotāji, kas uzraudzīs mūsu ekonomiskās palīdzības izlietojumu reģionā. Pēdējo mēnešu laikā situācija ir mainījusies. Tā ietekmē visu milzīgo geogrāfisko reģionu. Šī jaunā situācija nozīmē, ka Eiropa var uzņemties eh, jaunu, aktīvāku lomu, daudz vairāk jauniešus var iesaistīt šajā procesā. Es uzskatu, ka tieši viņi varētu dot savu ieguldījumu eh, dziļi iesakņotas demokrātiskas sabiedrības veidošanā, tāpat kā tas ir noticis šeit Eiropā. Paldies! Paldies, tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras un kā solī došu vispirms vārdu Alāhī kungam. Paldies, priekšsādātāji. Tas ir tikai jautājums Eštonas kundzei. Jūsu uzrunājas dzirdēju. Tad, tad divi jautājumi par jūsu ietekmes izvērtējumu uz tuvā austrumu mieru procesu, tam, kas notiek eh, tagad Ziemeļāfrikā. Vai jūs nedomājat, ka mums ir jaunas iespējas? Jo globālā cilvēktiesība platforma šobrīd ir daudz augstāka un uh, tolerance cilvēktiesību pārkāpumiem tuvajos austrumos ir daudz uh, zemāka. Un otrkārt, vai jūs nedomājat, ka uh, Uh, Izrēlas cietokšņa psiholoģija, kas virzīja viņu uh, ārlietu politika, tagad ir tāds kā attaisnojums tikai, jo uh, režīma demokratizācijas draudi ir daudz mazāki un tas viss ietekmē situāciju tuvies austrumos. I can Redzu, ka Tanoka kungs gribētu izteikties. Lūdzu, Tanoka kungs, priekšsēdētāji, es gribēju runāt uh, uh brīvā mikrofona pats turs ietvaros, negribēju uzdot jautājumu. Tagad ir man viena minūte, ja? Es atvainojos, nedaudz mulsinoši. Eiropas Savienība ir daļa no kvarteta, bet, diemžēl, nekas daudz netiek panākts mieru procesā starp Izraēlu un palestīniešiem. Uh, un šī situācija varētu turpināties, ja ir tāda nedroša situācija arā pasaulē. No Izraēlas viedokļa, un es gribētu teikt, ka es esmu Eiropas Izraels draugu vicepriekšsēdētājs, neparedzamā situācija Ēģiptē novērš uzmanību no miera procesa. Es atbalstu apņemšanos, ko sniedz Ēģiptes militārā valdība, uh, ievērot mierlīgumu ar Izraēlu un cerams, ka musulmaņu brālība neiegūs uh, varu kairā. Uh, bet mums ES eh, e palīdzība Ēģiptē būtu jāpadara atkarīga no miera līguma ar Izraēlu ievērošanas. Um, palestīniešu valsts eh, ir saistīta ar Izraēlu un tur vēl ir šķēršļi mieram. Irāna arī ir eh, apdraudējums Izrēlai. Miers reģionā nebūs iespējams, kamēr Irāna turpinās finansēt Hezbollah Libānā Un tāpēc uh, es arī esmu satraukts par diviem kuģiem, kas Suezes kanālā uh, iebrauc, un tā ir pirmā reize kopš 79. gada, un Ēģiptes tuvināšanās Irānai ir ļoti satraucoša tendence, un tāpēc es vēlu augstajai pārstāvei veiksmīgu darbošanās šajā diplomātiskajā mīnu laukā. Paldies! Tagad eh, Paškas kungam vārds lūdzu. Vážený pán predsedajúci, vážená pani vysoká komisárka, mierový proces na Blízkom východe. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Miera process tuvijos austrumos piedzīvo ļoti sarežģītu uh, situāciju arā pasaule mainās un gandrīz neviens nespēja prognozēt, kādā virzienā šie režīmi attīstīsies. Situāciju neatvieglo arī Izraels um, administrācijas centieni uh, būvēt jaunas apmetnes palestīniešu teritorijās. Es domāju, ka šajā situācijā mums ir tikai viena iespēja. Mums ir jāaicina visas puses aktīvi iesaistīties šajā pus procesā. Mums ir jācenšas pārliecināt izrēlieši atturēties no jebkādām aktivitātēm, kas varētu sa, uh, satraukt arābu iedzīvotājus. Uh, Mums ir jāiesaistās šajā procesā, cenšoties nodrošināt, ka Arābu valstīs pie varas nāktu patiesi demokrātiski spēki, kas varētu atrisināt problēmas pragmātiski bez tāda naida un aizspriedumiem. Interešu sadursmes šajā reģionā neatvieglo situāciju, bet es ceru, ka Izraels valdība tagad būs sapratusi, ka beidzot ir pienācis laiks veidot pragmatiskas attiecības ar palestīniešiem. Paldies! Eh, Svobods kungs, lūdzu. Pavisam īsi, Tenaka kungs jau pieminēja šos kuģus, kas no Irānas iebrauc Sojas kanālā, un tāpēc jautājums uh, augstie pārstāvēji Eštons kundzei, vai ir nodrošināts, ka. Kā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām um, nebūtu bijusi nekāda iespēja Eģiptei to noraidīt, vai Eģipte to uh, varē, uh, gribēja vai negribēja. Tātad vai šeit tas balstās uz starptautiskajām tiesībām, vai te ir kaut kāda politiska saistība. Paldies! Es ceru, ka Eštāns kundze uh, tagad varēs atbildēt uz visiem jautājumiem, katrā ziņā dod viņai vārdu. Paldies, priekšsādātāja kungs, centīšos uh, skatīt pēc iespējas vairāk jautājumus, kas tika uzdoti. Bet kā vienmēr, kad mēs debatējam par uh, tuvo austrumu mieru procesu, tad uh, mēs visi saprotam, ka tas ir tāds steidzam risināms jautājums un parlaments tiešām vēlas, lai mēs panākam progresu. Vēlos teikt, ka arī manā darbā mēs ļoti daudz domājam par to, kā, e, ko kā Eiropas Savienība mēs varam panākt Es nevēlos vairs dzirdēt šo frāzi maksātājs ne spēlētājs, es esmu atklausījusies. Bet tā ir vienkārši mūsu lomas noniecināšana. Bet vēsturiski tas atspoguļo to, kā mūs uztvēr šajā reģionā. Un šogad mēs strādājam ļoti smagi, lai šo uzskatu mainītu. Sākšu ar to, ko teica Sala Franka kungs, jo jūs uzdevāt ļoti konkrēts jautājumus. Sākumā jau par veto, ko ASV izmantoja drošības padomē par apmetņu jautājumu saskaņā ar Libānas iesniegto rezolūciju. Jūs zinat, ka tas radīja ļoti lielu troksni sistēmā, teiksim tā. Un Es biju Palestīnas teritorijās dienās pirms šī balsojuma, un jūs zināt, ka es valstis drošības padomā visas balsoja pret, ASV nostāja balsoja par rezolūciju. Mūsu nostāja ir pilnīgi skaidra. Mēs visi esam vienoti savā pārliecībā, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām apmetnes nav tiesīgas, un tie, kas kopā ar mani redzējuši šīs apmetnes, uh, sapratīs, ka tas nav nevienu ilgtermiņu interesēs tās celt. Un mūsu priekšlikumi ir par 67. gada robežām un ar atsevišķu teritoriju apmaiņu, par kuru jāvienojas pašām pusēm. Protams, ņemot vērā, kur cilvēki tagad jau ir apmetušies. Un tas eh, rada ļoti dramatiski ietekmi uz attiecībām ASV, jo tādēļ, ka ASV ļoti daudz strādāju, lai izskaidrotu savu nostāju, un es to viņu vietā tagad nedarīšu, bet mēs turpināsim sadarboties ar palestīniešiem. Un, manuprāt, palestīnieši ir sapratuši ASV stāvokli, kādā ASV nonāca. Bet arī joprojām turpinās ļoti daudz darba, un es ļoti labi apzinos, ka tās bija ļoti smags laiks. Jūs jautājat par Palestīnas vēlēšanām, kas notiks septembrī un kurās Hamas atteicās piedalīties. Jūs arī zināt, ka Faida kungs meklē samierināšanās ceļus, un es ar viņu drīzumā runāšu par šo jautājumu citu starpā. Es nezinu, vai vēlēšanas joprojām notiks, to izlems Palestīnas puse. Viņi jau, protams, domā par to, kā vislabāk virzīties uz priekšu. Jūs jautājat arī par informācijas noplūdi in Palestīnas pusē, un jūs zināt, ka Erakata kungs, kurš bija galvenais pārunu vedējs, tagad ieņems citu amatu kā vecākais padomdevējs abas kungam, tādēļ, ka viņš uzņemas atbildību par informācijas noplūdi. Protams, no vienas puses tas radīja liels bažas par to, kas notiek, jo tad, kad jūs mēģināt izveidot pārunu nostāju, ļoti daudz lietas izskan, daudz no tām nenonāk gala dokumentos bet eh, cilvēkiem ir gatavošanās procesē par to jādomā. Gan, gan Ramālā, gan citur Rietumbankā, Rietum krastā. Interesanti bija pretēji nostāja, kad Izraels presē, kad viņi redzēja, kāda ir Palestīnas nostāja, jautāja, kādēļ mēs nesākam pārunas, tā kā tas radīja tādu inter interesantu rezultātu, ka sākās diskusijas un es nekad neatbalstu informācijas nopludināšanu, jo tad ir grūti izstrādāt labu politiku, un ilgtermiņā tas varbūt eh, būs ar citādāku rezultātu nekā sākumā. Un tagad pielikt punktu šī asociācijas nolīguma diskusijām. Nav mainīts patreizējais ietvers. Progresa asociācijas nolīgumā ir atkarīgs no progresa to austrumu miera procesa, procesā, tika aprakstīti mūsu cerības izveidot stingrākas attiecības, jo mēs uzskatām, ka var rast risinājumu izveidot divas valstis, mēs uzskatām, ka Izrēlē ir nākotne, un mēs vēlamies, lai Izrēla būtu spēcīga ekonomiski, politiski un citās jomās, tāpat kā arī nākotnes pal Palestīnas valsts. Bet mēs nevaram virzīties uz priekšu, kamēr nav pavirzījies uz priekšu miera procesu Es piekrītu, ka ir jāpātrina šis process, un to esmu teikusi gan Izrēlā, gan Palestīnas pašpārvaldē par to, ka mums ir jāsāk kustēties. Divu iemeslu dēļ šis reģions mainās, un tas nozīmē, ka ir jā, jārēģē uz to. Un kā jūs teicāt, ka šo izmaiņu dēļ ir jāapzinās, ka Ēģipte, es neuzskatu, ka Ēģipte vēlas radīt militāras problēmas ar Izraēlu. Tāds pilnīgi nav mans viedoklis, bet es domāju, ka demokrātiskā Eģipte nākotnē vēlēsies pārskatīt šo jautājumu, kas ir tās kaimiņos, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas ir gan Izraels cilvēku, gan Palestīnas iedzīvotāju interesēs rast risinājumu nekavējoties, jo tā ļoti būtiska uh, daļa, lai panāktu stabilitāti šajā reģionā, un es to turpināšu atkārtot visiem mūsu partneriem, to starp kvarteta partneriem. Balderkungs mums tiešām ir jāuzsāk tieši spārunas, bet tas ir jādara tā, lai pušu nostājas ir ticamas, ticamas apusēji. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai palestīnieši varētu iet pie pārunu galda, saņemot Arābu līgas atbalstu un es ar Alamusaru kungu runāju par to, es ar viņu runāšu Kairā, viņš, manuprāt, maijā dodas prom no Ārābu līgas, viņš kandidēs uz prezidentām motu Eģiptē, bet ir ļoti svarīgi, lai palestīnieši varētu gūt šādu atbalstu. Un tas ir svarīgi arī Izrēlai un abu valstu drošībai. Un tas viss ir sasaistīts ar to, lai nodrošinātu, ka progress ir saistīts ar noteiktību, ka mēs varam iesaistīt gan iedzīvotājs, gan partnerus. Lamsdorfa kungs, paldies par jūsu komentāriem, un, manuprāt, kvartets ir ļoti nozīmīgs. Tas nevar izdarīt visu, bet tas ir svarīgs. Es eh, centīšos panākt progresu šajā jomā, jo es uzskatu, ka mēs esam nospēlējuši ļoti svarīgu eh, lomu pēdējo mēnešu un nedēļu laikā panākot, ka šīs lietas visu laiku virzās uz priekšu. Mums jāiet vēl ātrāk, un kvartetu un sūtņu sanāksmes ir jāizmanto, lai to nodrošinātu. Pagājušajā nedēļā Briselē mēs ar sūtņiem stundu runājām par to, kādas ir mūsu viedoklis, kādas ir mūsu skatījums uz iespējām, un mēs vēlamies izmantot šīs sanāksmes ar izrēļ, izrēliešiem un palestīniešiem. Bet reizēm šie mūsu kolēģi ir visai nervozi, ja mēs dodamies uz Jeruzālemi, runājot ar Izraels pusi. Nu, man ir vienalga, kur mēs ejam un ar ko mēs runājam. Bet ir labi, ka sūtņi beidzot ir tikušies ar pārunu vedējiem un var izskatīt šos nostājas tā, kā līdz šim tas netika darīts. Runājot par gāzu un keram šalomu robežu punktu, nu, tas ir tikai viens no robežu punktiem. Mēs esam daudz strādājuši, skatoties uz to, kāda ir robežu šķēršošanas punktu infrastruktūra. Un Gazā runājot ar jauniešiem un uzņēmējiem, piemēram, eh, vasaras skolas mēs apmeklējām, man radās iespējas, iespējas, ka viens no galvenajiem jautājumiem Gazā ir pēc iespējas ātrāk atjaunot ekonomiku. Un es to saprotu, un es satikos ar Izraels ģenerālu kurš ir atbildīgs par šīs robežu uzraudzību, un ar viņu runāju katru reizi, un es redzu, ka kaut kas sāk notikt. Bet, ja kurā gadījumā mēs vēlamies nodrošināt, ka eksporti, kas ir ārkārtīgi būtiski e, ekonomikai, jo ievest vairāk preču, un es ko nedos, ja nav ekonomikas. Un, un Kerem Šalom robežu punkts bija vieta, kur mēs redzējām, ka mēs varam panākt vairākas lietas. Pirmkārt, mēs varam izveidot infrastruktūru, tad ceļu, ko, lai to varētu izmantot biežāk. Otrkārt, mēs varam nodrošināt aprīkojumu, kas ļautu skenēt uh, smagos auto, lai ātrāk pārvietotu preces. Un treškārt, mēs varētu apmācīt palestīniešus kā daļu no savas misijas. 5,3 miljonu eiro būs vajadzīgi, mēs to varam izdarīt un esam gatavi sākt darbu. Un tas ir būtiski, Tādēļ, nu, protams, ir vajadzīgs lielāks risinājums Gazai, bet ir svarīgi, ka mēs sniedzam atbalstu un ļaujam īstenot konkrētas lietas ātri. Un tāds, lūk, ir mans viedoklis par Kēram Šalam. Mēs skatāmies uz Kaniju un citiem robežu punktiem, bet eh, tas ir punkts, kur mēs tiešām tulīt tagad varam dot savu ārtavu. Bet tas tomēr nemaina arī pamat nostāju to, ka mēs uzskatām, ka šiem robežpunktiem jābūt atvērtiem, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties, un tas jāizdara pēc iespējas ātrāk. Kambelam Bandermana kungam es neiebilstu tam, ka jūs esat tik uzbrukoši, bet lūdzu sakiet visu, kā ir. Lielākā daļa naudas nav manam dienestam, tas ir tādēļ, lai mēs varētu atbalstīt cilvēktiesības, veidot demokrātisks režīms, palīdzēt attīstībā un stabilitātes nodrošināšanā, un es zinu, ka gan jūs, gan citi uh, jūsu grupas pārstāvi, kā arī visi deputāti šajā parlamentā atbalsta šādas darbības. Jūs vēlaties, lai mēs atbalstam Tunisijas, Lībijas un Ēģiptes iedzīvotājus. Un tad, lūk, tieši šos līdzekļus mēs izmantojam šajās valstīs un citās valstīs. Mūsu budžets ir 460 miljoni eiro, ar ko mēs finansējam delegācijas, mūsu centrālo personālu. Tas ir mazāk par 50% kā Lielbritānijas ārlietu ministrijas būčets. Tā kā ja jūs vēlaties uzbrukt par to, tad lai tā būtu, bet nesakiet, ka es izmantu miljardiem eiro, lai celtu sev kristālu pilu kaut kur Briselē. Lūk, es jau pateicu, kādas ir summas, kādas man ir pieejamas, un es tās izmantošu pēc iespējas labāk, lai tās varētu izmantot mūsu mērķu sasniegšanai. Es runāju ļoti ilgi, bet eh, jā, tik tiešām situācija tojos austrumos mainās, un ļoti interesanti ir tas, ka veidojot savu platformu, kurš darboties, mēs skatāmies uz reģionu potenciāli vai nu Libānā par to, kas tur varētu notikt, vai arī attiecībā uz to austrumu mieru procesu. Un katrā ziņā skatāmies uz to, kas notiek Ēģiptē, un arī runājot ar Jordāniju, kur mēs runājam ārlietu ministru ļoti bieži, un skatāmies to, kā mēs varam tur ko darīt. Un tas ir īstais ceļš, kā mēs varam panākt kādas izmaiņas. Un mēs strādājam ļoti smagi pie mūsu attiecībām ar, pie Izraels un ar palestīniešu pusi. Mēs runājam ar abu pušu līderiem, acis pret aci, daudz stundas, gan arī sabiedriskās sanāksmēs un es ļoti cienu šos līderus, un vēlos teikt, ka abās valstīs Eiropas Savienība tiek ļoti augsti vērtēta, un es vēlos to tā saglabāt, jo mums ir jāpanāk risinājums par, ar divām valstīm. Protams, ir sanāksmes, kuras viņiem nepatīk, bet viņi ciena to mūsu nostāju, kāda mums ir. Mēs neesam tādi atstumti šajā procesā, mēs spēlējam ļoti nozīmīgu lomu, un mēs savu stāvokli izmantojam pēc iespējas labāk. Mēs nevaram darīt to, ko citas valstis, protams, mēs nevaram visu panākt, bet mēs varam izmantot savu ekonomisko un politisko varu labākajā nozīmē, lai virzītu šo procesu uz priekšu. Un es vēl tam vairāk laika nekā kuriem citiem mūsu darbībām. Daudz kungs te, kundze teica, ka kaimiņācīsība politika ir izgāzusies tā, gluži nav, bet noteikti lietas var uzlabot. Jau sen es esmu teikusi, ka šī uh, politika ir jāpārskata. Pēdējo nedēļu notikumi pierāda, ka tas tik tiešām ir vajadzīgs, lai tā kļūtu efektīvāka un spētu panākt mums vēlamos mērķus un būtu pietiekami elastīga un apzinātos, ka dažādās valstīs ir vajadzīgas dažādas pieejas, lai mēs tiešām cilvēkiem uz vietas varētu nodrošināt to, ko viņi vēlās panākt un lai piepildītos tās cerības, kas mums ir attiecībā uz viņām. Īpašais sūtnis esmu pilnveidojis to uz ģenerālsekretārātu vietnieku, jo ir svarīgi, lai kvarteta sūtnis būtu iesaistīts tajā, un es pateicos Kofa kungam par viņa iesaisti, un kad Helga Šmita būs pabeigusi šo darbu, mēs skatīsimies, ko mēs varam darīt nākotnē, lai būtu pareizi un pienācīgi pārstāvēt šajā reģionā. Un pēdīgi Svoboda kungs, jūs jautājat par karu kuģiem Suec skandālā, cik es saprotu, Irāņi Nas pusteica, ka viņi veica apmācības misiju, lai apkarotu pirātu uzbrukumus Somālijas piekrastē, un tādēļ tika sniegta atļauja. Vismaz tā ir paidē informācija, kas ir ienākusi, jo mēs katrā ziņā uzreiz pieprasījām informāciju. Un tā kā tā bija tāda kā apmācības misija, es nezinu, vai, manuprāt, eģiptiešiem nebija tiesības liekt viņiem pieeju. Uh, Cienījamie deputāti, paldies par šīm diskusijām un ceru, ka esmu atbildējis pēc iespējas vairāk uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, Aštons kundze! Mēs jums eh, sirsnīgi pasakāmies par šo garo, ļoti sarežģīto dienu. Jūs eh, ļoti nopietni strādājāt plenārsēžu zālē. Paldies, ka pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni. Paldies arī par jūsu detalizētajiem runām. Godātie kolēģi, debatas ir beigušās. Šodien tiksimies atkal rīt no rīta. Ceturtdien, 10. martā, pulksten 9 no rīta turpināsim debats līdz pulkstēn vieniem un pēc tam atkal no 15. līdz 17. Darba kārtība jau ir publicēta, to jūs varat atrast parlamentu mājaslapā. Šodien sēdi līdz ar to beidzam.